novērtēt valdību pārstāvju pilnvars. Un viņiem, protams, ir jādomā arī par Eiropas interesēm. Paldies, paldies, un tagad vārds Brauns kungam. Paldies, Eiropa.